Good afternoon. Sveicināti. Sāksim. Be silent and be seated. Lūdzu klusumu, ieņemiet vietas, kolēģi. Afternoon. Sveicināti. Mums bija sarežģīta nedēļa ierastā eh, tikšanās mums bija pirmdien, otrdien, tagad ir ceturtdienā tieši pēc plenārsēdes. Tāpēc labāk sāksim un darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu darbu pabeigt. Pirmkārt, es atgādinu, ka mums ir balsojums šodien pēcpusdienā. Tāpēc mums vajadzētu uh, uzmeklēt ple, uh, uh, balsošanas kartes tie, kur ir aizmirsoši savas kartes plenāras sēžu zālē, zvaniet asistentiem, lai tie skrientām pakaļ. To... Un pārējām pie pirmā punktā - darba kārtības pieņemšana. Mums ir referenta priekšlikums sestajā punktā - tiesības uz informāciju krimināla procesā. E, referente ir mūsu kolēģis Ipela. Šis pu punkts ir atcelts, pārcelts uz nākamo lībe sanāksmi. Tālāk mums ir septītais punkts. Un tā kā padome nav iesniegusi attiecīgos dokumentus attiecībā uz eh, Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos eh, Schengenas sistēmai, šodien būs tikai otrā viedokļu apmaiņa šajā sakarā. Ziņojuma projekts tiks iesniegts līdz, ko informācija būs pieejama. Mēs uzstājam uz to mums. E, norits atklāta saruna padomē, lai atgādinātu viņiem to, cik svarīgi ir piekļuvi dokumentiem, pretējā gadījumā mēs to nevaram izdarīt. Referenci informēs mūs par to, kāda ir situācija. Tas ir kolēģokums. Tālāk ir orientācijas balsojums par e, piedāvāto direktīvu cīņā pret seksuālo bērnu izmantošanu, bērnu pornogrāfijas apkarošanu Šeit ir runa par pamatlēmumu Tieslietu iekšlietu ministru padomē, kas ir pārcelts uz 14. februāra ārkārtas sanāksmi. Vai kāds iebilst tādā gadījumā darba kārtības eh, grozījumus mēs apstiprinām? Tālāk, saskaņā ar koordinatoru vairākumu, koordinatoru sanāksmi kas bija paredzēta šodien, arī tiek atcelta, pārcelta. Un par steidzamiem jautājumiem eh, runājot, procedūra tiks uzsākta bez kavēšanās. Tālāk mēs apstiprinam iepriekšējo sēžu protokolus, iebildumu nav, mēs pārējam pie nākamā punkta, kas ir ceturtais punkts - vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Referents ir kopā ar mums, tā ir mūsu kolēģe Veronika Matjē. Un šajā dosie ir jāpaturprātā, ko sauc par vienoto atļauju, ka iepriekšējā Lībē sanāksmē mēs izlēmām Eh, ierobežot mūsu balsojumu par likumdošanas tekstu, kas attiecas uz tekstu nosūtītu komisijai. Tātad jums ir nodarbinātības komiteja, kas ir piesaistīta pie šī, pie mūsu Lībe komitejas saskaņā ar 15, 50, 50. pantu mūsu reglamentā nodarbinātības komiteja ir apstrīdējusi Lībe 58. panta interpretāciju un tādējādi mums pirmdien pēcpusdienā izcēlās diskusija šajā sakarā. Tādējādi nodarbinātības komiteja. Ar priekšsēdētāju starpniecību ir Buzekungam mūsu parlamenta priekšsēdētājiem nosūtījusi priekšlikumu, e, skai, pieprasījumu skaidrot interpretāciju no kompetentu struktūru puses. E, tātad ar to nodarbosies AFCO komiteja. Šī paša 58. panta sakarā, konkrēti 58. panta trešais punkts. Un kamēr šis pieprasījums tiek skatīts, saskaņā ar mūsu reglamentu, mum, mēs nevaram iesniegt ziņojumu plenārsēdē, kamēr nav beidzies divu mēnešu termiņš, ko paredz šis pants, un tādējādi es piedāvāju, lai mēs attiecīgi pāriem pie balsošanas par 7. un 16. Uh, uh, punktu pirmajā pātā komisijas priekšlikumā, kā to piedāvā kā tas tika piedāvāts iepriekšējā sanāksmē. Morais kungs vai reglamenta jautājums? priekšsēdētājs. Es gribētu lūgt jūsu pacietību. Pēc AFCO, AFCO atzinums būs nākamajā nedēļā. Un, lai mēs būs konsekventi, mēs apzināmies, ka mūsu komiteja ir šāds atzinums varbūt saistošs nākamajā nedēļā. Un tāpēc mēs vēlamies vienkāršu balsojumu, neuzsākot debates pirms mēs balsojam pēc būtības e, par at, jaut, atlikšanu līdz saņemam uh, juridisku atzinumu mēs nobalsosim, vai mums vajadzētu atlikt vai nevajadzētu atlikt balsojumu, kamēr mēs saņem šo atzinumu. Un e, tādējādi mēs varētu to darīt bez debatēm un tālāk rīkoties atkarībā no balsojuma rezultāta. Mēs dzirdējām e, Klauda Morāisa, sociāldemokrātu koordinatora e, priekšlikumu Viņš piedāvā eh, balsot pār šo procedurālo jautājumu. Eh, Tavāriškungs, vai tas ir reglamenta jautājums? Labi, tādā gadījumā balsojums par priekšlikumu atlikt, gaidot atzinumu, ko pieprasīja nodarbinātības komiteja sakarā ar vēstuli eh, Buzekungam un, un pieprasījumu AFCO komitejai. Tātad, lai skaidroku, skaidrotu interpretāciju 56. pantam, mēs balsosim par priekšlikumu atlikt šo balsojumu līdz mēs saņemam šo ziņojumu nākamajā nedēļā. Liekam uz balsojumu šo priekšlikumu. Sākam balsot. You got problems? Any, any, eh, now you, you, you will be telling who, who... Vai jums ir kāds problēmas? Varbūt varētu cilvēku pateikt, kam nav kartas vai kam nestrādā kartas. Beidzam balsot. You see, it's Jūs uh, redzat, ka ir 19 uh, pār 30 pret. Cik daudz deputātiem neizdevās nobalsot, jo viņiem nav balsošanas kartas? Viens, kas balsos pār, un neviens cits, tā tad 20 pret 30, un mēs varam balsot, kā mēs vienojāmies. Now. Article 7. Septītais eh, pants, eh, pirmais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit pieci pār trīs pret pieņemt. Sešpadsmitais pants, pirmais punkts. Sākam balsot. šķiet ir viens no tautas partijas par daudz. So, we got, the, the vote is closed. No? Beidzam balsot. Yes. It's 46 plus, 2 again. Tātad 46 pār 2 pret. Not... Kašman kungs eh, nevarēja balsot elektroniski, 47 ir pārpieņemts. Es atgādinu, ka jaunais termiņš Nē, mēs pāriem pie piektā punkta. Eirodaka izveidošana e, pirkstu e, nospiedumu salīdzināšanai pārskatītā versija. Šeit mums ir orientācijas balsojums, un pēc dažām minūtēm mēs pāriem pie šī orientējošā balsojuma Eirodak ziņam sakarā, kur referenti ir mūsu kolēģi Makovēja. Un Šis balsojums sniedz referent, piešķir referentei mandātu sarunās ar padomi. Oh, Un pāriem pie balsošanas. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mēs to varam darīt ceļot rokas. Vai jums ir saraksts? Balsošanas saraksts jums ir? Amendment 29. Those... 29. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sastais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 30. grozījums par pret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 pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 12. 13. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts manuprāt, pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 34. Nē, 34. neatiecās uz angļu valodas versiju, 35. par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas noraidīts. 37. un 38. ir identiski. Kopīgs balsojums. Par. Pret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 atturas pieņemts. 45. atkrīt, pāriem pie 48. par, pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts. Eh, tālāk citējumi un apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Un uh, tādējādi 25. grozījums atkrīt pāriem pie kompromisa numur 3 par pret atturas pieņemts. 27. atkrīt 4. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 28. atkrīt un Tālāk mēs balsojam par likumdošanas eh, rezolūcijas par uh, punktiem 20., 21., 22. kopā par pret atturas pieņemts. 23., 24. ir atsaukti. Un tagad mēs liekam uz balsojumu tekstu, kā tas ir grozīts par elektroniskais balsojums. Balsojam elektroniski. Reģistram sākam balsot. Nav klaust. Beidzam balsot. Tautas partijā ir viens par daudz. So, we see. The vote is closed. Beidzam balsot. 44 pār 3 pret 3 atturas pieņemts. Mums ir orientējošais balsojums. Makovejas kundze, paldies! And point number six. Sastais punkts ir atlikts uz vēlāku. Un mēs pāriem pie septītā. Septītais punkts attiecas uz pilnīgi piemērošanu Bulgārijas um, uh, un Bulgārijā un Rumānijā Schengenas uh, akī noteikumiem. Mēs uzklausīsim mū, no mūsu referenta pašreizējo situāciju. Uh, lūdzu, zālē esošos ievērot klusumu, tas palīdzēs mums padarīt raitāku šo sēdi. Es domāju, ka mēs visi bažījāmies par savu māju ceļu ar ceturtdienas pēcpusdienu, ka Eļukungs. Dargie kolēģi, uzklausīsim tagad referentu Koeļu. Thank you so much, President. Paldies, priekšsēdētājs. Es lūdzu dienestus sniegt visiem deputātiem īsu dokumentu ar situācijas izklāstu. Ceru, ka šis izklāsts šobrīd tiek izkla... izdalīts. Katrā ziņā tas ir Eh, tikai situācijas izklāstu, un es gribu pasvītrot trīs punktus. Pirmkārt, attiecībā uz ātro procedūru. Vēlos pateikties visiem kolēģiem eh, par to, ka tie piekrita ar izņemumu kārtā šo procedūru izmantot. Tur es runāju par ātro procedūru, tas nozīmē izmantot tikai angļu valodas versiju, lai izvairītos no tulkojuma kavēšanās, lai parlamenta atzinums varētu būt gatavs līdz tieslietu iekšlietu padomē, kas bija paredzēta 24. 5. februārī. Bet, kā mēs zinām, parlaments nav no saņēmis pieprasītos dokumentus. Es runāju konkrēti par izvērtējumu ziņojumiem attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, kā arī ieteikumiem Eh, un informāciju par pašreizējo situāciju attiecībā uz e, ieteikumu ieviešanu no dalību valstu puses. Tāpat arī mēs zinām, ka februāra tieslietu iekšlietu padome neplāno pieņemt lēmumu attiecībā par šo abu valstu pievienošanos. E, padomes darba kārtība tikai tagad atsākās atsaucas uz diskusiju par pašreizējo situāciju. Tādējādi nav vairs nepieciešamības um, paturēt ātro procedūru, un es piedāvāju pieturēties pie normālās procedūras, kas nozīmē tulkojumu visās valodās. Otrais punkts, ko es vēlos pasvītrot, attiecas uz piekļuvu dokumentiem. Līgums norāda, ka parlamentam ir jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai varētu pilnībā īstenot savu lomu šajā procedūrā. Un Eiropas tiesas lēmumi norāda tieši to pašu. Jūs, priekšsēdētāji, ar savu pagājušā gada 16. decembra vēstuli lūdzat padomēs sniegt šos ziņojumus. Atbilde tika saņemta 25. janvārī, 40 dienas vēlāk, norādot, ka pieprasītie dokumenti e, var tik darīti pieejami priekšsēdētājiem, politisko grupu koordinatoriem un referentam. Un piekļuve notiks drošā telpā padomu sēkā. E, Eh, vēstule norāda, ka publiskās sanāksmēs saturs nevar tikt izpausts, kas eh, rada mums problēmu par to, ko mēs varam rakstīt ziņojumā par šīm abām valstīm, ja mēs nevaram izmantot eh, jebkādu veidu informāciju, kas ir saņemta šo ziņojumu sakarā. Es vēlos pasvītrot vēlreiz, ka padaume, padome ja mēs salīdzinām uh, ar situāciju 2007. gadā, kad parlaments sniedz savā dzīnumu par, uh, par deviņu valstu pievienošanos uh, Schengenas telpai, Čehijā, Maltā, Latvija, Lietuva, Igaunija un citas valstis un salīdzinumā ar šo periodu tagad padomi sniedz mazāk eh, informācijas. Pirms tā tad, ar, salīdzinot ar periodu pirms Lisabonas līguma spē, spēkā stāšanās. Un es gribu pasvītrot to, ka šāda situācija ir nepieņemama. Uh, E, padomi izturs pret mums sliktāk nekā tā rīkojās pirms stājās spēkā Lisabonas līgums. Tagad mums ir Lisabonas līgums, parlamentam ir lielāks pilnvars un e, tam ir jātiek vairāk respektētam. 2007. gadā. Un e, man ir tas norādīts tekstā, kur es lūdzu jums izdalīt padomi deva iespēju visiem Libe komitejas deputātiem e, ko, izskatīt e, pilnus novērtējumu ziņojumus. Un paralēli, gribu to pasvītrot, tā nebija opcija, secinājums attiecībā uz šiem novērtējumiem, kas tika de, atslepenot un nosūtīt parlamentam. Un Es domāju, kā padome nodrošinās šādu pie dokumentiem, taču tiekoties ar ādu referentiem, jautājums tiek uzdots, ja? Padome nesniedz ziņojumus 2011. gadā, vai mēs gaidīsim mūžīgi ēnu referentu, kur bija kopā ar mani, uzskata, ka mums nav jāgaida mūžīgi, un tāpēc mums ir jāizlemj par termiņu, līdz kuram mēs varam gaidīt padomu ziņojumus. Bet, ja mēs nesaņemsim neko pēc šī norādītā termiņa, tad mums ir jāsniedz savus atzinumus, ja mēs nevaram iekļauties drošības prasībās. Tas nozīmē, mēs varam steigt parlamentā atzinumu, norādot, ka mums nav uh, dokumentu, par ko mēs varam sniegt atzinumu, un tādā veidā uh, parlaments noslēdz konsultācijas procedūru, un nedod vairs padomē iespēju teikt, ka viņi nevar pieņemt lēmumu, jo gaida parlamenta atzinumu. Tāpēc es piedāvāju šo termiņu noteikti uz otro māju. Es ceru priekšsēdētāji, kā līdz šim datumam padomi sniegs dokumentus par Rumāniju un Bulgāriju, un mēs varēsim slēgt konsultāciju procedūru vislabākajā veidā. Bet, ja tas tā nenotiks, tad mums nevajadzētu gaidīt pēc otrā māja un rīkoties tā, kā es iesaku ar ēnu referentu piekrišanu. Paldies! Paldies par rūpīgo skaidrojumu pašreizējai situācijai. Jūs varat rēķināties ar institucionālu atbalstu no komitejas puses, no sekretariāta, no Libē um, vadības šajā ļoti būtiskajā eh, punktā, kas attiecas uz Eiropas parlamenta pilnvarām šajā punktā. Un tagad mēs uzklausīsim deputātus, kuri vēlas izteikties. Ensju kungs būs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu pateikties Koeljo kungam referentam par viņa lieliski paveikto darbu. Uh, lai izietu no šīs eh, strupceļa situācijas, kurā mūs ir novadusi padome, eh, un padome mūs ir tiešām novaduši šādā situācijā, un nav normāli, ka tā tas ir. Sociāla demokrāta grupas eh, vārdā gribu teikt, ka mēs simtprocentīgi atbalstām Koeljo kungu stratēģiju, ko viņš piedāvāja es varbūt esmu nedaudz tāds ar revolucionāru noslieci, bet mums ir jādara viss, kas ir mūsu pilnvarās, bet mēs nedrīkstam ļaut padomē tā rīkoties. Mums ir jāizmanto likumīgie līdzekļi, lai panāktu, ka Lisabonas līgums un jaunās parlamenta kompetences tiktu ievērots, lai padomi tos ievērotu. Es runāju arī ar referentu, un viņš teica, ka nav iespējams iesūdzēt uh, padome kopienu tiesā, bet varbūt mēs varētu uh, pa, pajautāt, uh, kāds ir uh, ombudu viedoklis. Mēs nedrīkstam padomēji ļaut tā rīkoties. Paldies. Mr. Marinescu. Marinescu. Marinescu kungs. Paldies, priekšsēdētāji! No savas puses es arī gribētu pateikties jums, referenta kungs, gribētu pateikties koordinatoriem un ēnu referentiem un visiem Liba komitejas deputātiem par to, ka jūs uh, mainījāt šo procedūru, lai mēs varētu paust mūsu viedokli padomēji. Tātad mēs nevaram rīkoties, kā agrāk bijām nolēmuši, tieši padomas uh, lēmumu dēļ. Pēdējais ziņojums par Rumāniju ir pieņēmis, pieņēmis tātad uh, tehniskos noteikumus, tehniskos kritērijus Rumānija izpilda. Priekšsādātāja kungs, jūs ar vēstuli prasījāt dokumentus no padomes. Uh, Arī mēs vēlētos, lai šie dokumenti būtu pieejami, lai tos varētu nosūtīt parlamentam, bet padome atsakās to darīt. Un um, ar šo savu nostāju, manuprāt, padome um, neļauj uh, šādu demokrātisku lēmumu pieņemšanu, uh, jo šis te prasī, prasība uh, tika izteikta jau atslapinot šos dokumentus. Šobrīd eh, Rumānija domā par iespēju oficiālā veidā visu ziņojumus par Rumāniju nodot Eiropas parlamentam, jo mēs nevaram bezgalīgi gaidīt, kā jau teica referenta kungs, mēs nevaram gaidīt bezgalīgi padomas nostāju. Varbūt, ka viņi vispār to vilks pilnīgi garumā. Un tāpēc uh, ir doma nosūtīt visu informāciju Eiropas parlamentam, lai Liba komitejas deputāti un parlaments varētu balsot, zinot visus faktus. Un šis te otrā maija termiņš, manuprāt, tas ir pārāk vēls. Uh, Es gribētu lūgt pārskatīt šo datumu. Ja padome neatsūta mums šos dokumentus, un gadījumā, ja Bulgārija saņemtu pozitīvu balsojumu par tās ziņojumu, tad es domāju, ka jau martā mēs varētu balsot par eh, šo te nostāju. Ir dažādi ziņojumi, un ir arī divu ministru vēstule. Un mans jautājums ir sekojoši, kā publisks dokuments, kas ir pieejams visiem, kas ir bijis avīžu pirmajās lapās, kā tas nokļuva šajā slepenajā telpā, kāpēc mēs varam šo vēstuli lasīt tikai šajā slepenajā telpā, bēdīgi slavenajā. Uh, kam tad šī vēstule ir domāta? Es domāju, ka visi deputāti par to ir informēti. Un tas man šķiet nedaudz dīvaini. Un es gribētu šo jautājumu noskaidrot. Paldies, Weberskons lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Alde ēnu referenčajā ziņojumā ļaujiet man vispirms uh, pateikties eh, Karlosam Koelio par viņa pūliņiem. Viņš tiešām lieliski strādājis, viņš ļoti skaidri uh, izskaidroja situāciju, viņa do, eh, sagatavotie dokumenti arī ir lieliski, un, manuprāt, viņš ir izrādījis tiešām maksimālu elastību diskusijās ar padomu un parlamentu, un tāpēc, kā ēnu referente, varu teikt, ka jā, mēs ar lielu prieku atbalstīsim viņa pozīciju. Šeit, manuprāt, ir jānošķir divas dažādas diskusijas. Viena lieta ir, ko darīt ar šo te jautājumu Rumānijas Bulgārijas iestāšanos Schengen zonā, un pirmā procedūra, kur izvēlējāmies acīm redzot, vairs nav vajadzīga, jo padomu nepieņems lēmumu par to. Manuprāt, otrā māja paturēšana būtu iespējama, uh, ja mēs varētu nobalstot pirms šīs sesijas beigām, tātad, ja padomu pieņemtu pozitīvu lēmumu. Un tāpēc šajā ziņā man nav nekas piebilstams. Otrs uh, diskusijas punkts ir principiālie jautājumi - sadarbības starp padomi un Eiropas parlamentu. Pirms divām nedēļām, uh, pirms desmit dienām patiesībā, es uh, biju Budapeštā, mums bija tikšanās ar uh, Viktoru Orbānu, pre, premjerministru, kurš ir um, rotējušos prezidentūras pārstāvis, un mēs pacēlām šo jautājumu ar viņu. Un uh, toreiz mums bija sajūta, ka viņš, kā uh, pieredzējis deputāts ar 20 gadu stāžu, saprot, ka deputātiem ir jādod pieeja dokumentiem, pirms viņi balso par šo jautājumu. Un tomēr Pat Ungārijas pārstāvju atbilde ir ļoti tālu no tā, kas mums tika solīts. Es redzēju arī, ka Dāla kungs bija nosūtījis vēstuli Orbanu kungam, bet tagad, tā kā mums vairs nav jāsteidzas, manuprāt, mums vajadzētu tomēr turpināt šo te cīņu ar padomi, jo tiešām šķiet, ka padomi cenšas izveidot precedentu, uh, Un mēs, kā Eiropas parlaments, esam tādi kā koplāma procedūrā, mums pat ir jābalso, bet uh, mēs neesam tik svarīgi. Padomu vienkārši pieņem savus noteikumus. Es nedomāju, ka tas ir godīgi pēc visas lojālās sadarbības, kas ir bijusi. Mēs uh, esam atbildīgi šeit un mums būtu jārespektē. Mums vajadzētu lūgt prezidentu uh, Buzeku kontaktēties ar padomu vai no ar vēstules starpniecību vai savādāk, lai viņš panāk to, ka Eiropas parlaments tiek respektēts. Paldies. Jā, paldies, Vēbers kundze. Tāds lēmums tieši tika pieņemts koordinātoru starpā. Es redzu, ka ļoti daudzi grib izteikties un redzu, ka viss piekrīt. Visi, kas izsakās, atbalsta šo te nostāju, ka parlaments un Liba komiteja ir pelnījuši respektu no padomas puses. Mums ir jāpild savu pienākumu. Es gribētu jūs lūgt uh, ietaupot uzstāšanās laiku. Tagad uh, nosaukšu. Tātad nākamā Intveldes kundze. Jā, priekšsādātāji ļoti īsi. Uh, Es eh, arī piekrītu visam līdz šim teiktajam, atbalstu referenta pozīciju un gribētu tikai piebilst, ka tas nav tikai Eiropas parlaments, kas ir tiesīgs zināt un saņemt informāciju. Tie ir Eiropas cilvēki, Bulgārijas, Rumānijas pilsoņi, un eh, man tiešām ir eh, nepatīkami redzēt, ka virkne eh, dalībvalstu iestāšanos Schengen zonā ir nostādījušas nacionālās politikas līmenī. Tas ir slikts precedents. Šo diskusiju nevajadzētu piesārņot ar argumentiem, kas nav saistīti ar Schengen. Nacionālajām valdībām ir jāuzņem savu atbildību, un tāpēc es atbalstu jūsu priekšlikumu darīt visu, ko mēs varam darīt kā Eiropas parlaments, lai nodrošinātu, ka šis process tiek uh, pildīts piemērotā veidā, balstoties uz vienādiem kritērijiem visām valstīm, visiem pilsoņiem. Paldies! Nedelčevs kundze. Благодаря, господин председател. Аз... Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu pateikties uh, Koeljo kungam un piekrītu viņam. Eiropas parlaments. Благодаря на докладчика и за ясното представление. Es pateicos tātad referentam arī par to, ka viņš tik skaidri uh, runāja par uh, attiecībām ar padomi un uh, tik skaidri izklāstīja situāciju. Es gribētu to stratēģiju, ko viņš piedāvā atbalstīt. Ir vajadzīgs konkrēts termiņš, un līdz tam mums vajadzētu nodot mūsu atzinumu, balstoties uz eh, dokumentiem un informāciju, ko mums sniedz. Visādi citādi būs tikai spekulācijas par šiem jautājumiem gan Bulgārijā, gan Rumānijā, un eh, tas eh, neuzlabos situāciju, tas tikai cilvēkus mulsinās, un tiešām ir eh, dīvaini un pārsteidzoši, ka netiek sniegta precīza informācija. Un atkal, uh, jārunā arī par parlamentu un padomas attiecībām, kas ir ļoti svarīgas. Institucionāla sadarbība ir ļoti svarīga, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas pilsoņi gaida vairāk informācijas par uh, šiem jautājumiem. Un uh, padomē būtu jāņem vērā Eiropas parlamenta um, pilnvars. Paldies! Es gribētu tikai uzsvērt, ka Eiropas Tautas partija atbalsta Bulgārijas un Romānijas eh, iestāšanos Schengen zonā. Paldies! Paldies! Bauers kundze. So much, as as Centīšos izteikties tikpat īsi Es piekrītu Vēvers kundzei, ka šis jautājums ir tāds ar divām dimensijām. Viena ir eh, šī te būtība, tai nepieskaršos, jo par to jau daudz kas ir teikts. Man šķiet, ka kaut kādā veidā situācija ir ļoti līdzīga tai, kas eh, bija, kad uh, Citas jaunās valsti 2007. gadā pievienojās Schengenai. Kas mani rada vilšanos, ir tiešām šī situācija ar informāciju pat pēc Lisabonas un uh, mums ir pat mazāk informācijas nekā 2007. gadā, un tas ir, tā ir ļoti nopietna problēma. Es, uh, protams, saprotu priekšsādātāja kungs, uh, jums eh, ir eh, pietiekams iemesls prasīt skaidrojumu, jo mēs, eh, Libe komiteja, citādi saskarsimies ar šādu situāciju atkal un atkal. Bet es redzu arī iemeslu šādai procedūrai Buzeka kungam, un es gribētu pajautāt jums un koordinatoriem izlemt, kurš prasīs šo te situācijas skaidrojumu jo šī iespējams nav pēdējā reize, kad būs šāda situācija. Tas ir nopietnas jautājums, un tas ir jānoskaidro jau no paša sākuma. Tas nav prezidentūras jautājums, tas ir padomas jautājums. Jā, jums ir taisnība. Mēs eh, to arī uzsveram, mēs eh, par to diskutējām koordinātoru sanāksmē, un es eh, lūdzu Buzaka kungu, kā parlamentu priekšsādātāju, vērsties pie padoms par šo jautājumu visa Eiropas parlamentu vārdā. Tagad Tavareš kungs lūdzu. Well, uh, as briefly as possible. Mm, runāšu, cik nu īsi var. Nesmu ēnu referents šajā jautājumā, bet tas, ko Koeliju man ir sacījis, mans kolēģis, un abi jautājumi, pa kuriem te ir runa, tātad Bulgārijas un Rumānijas eh, pievienošanās Schengen zonai politizācija, jautājuma politizācija un grūtības eh, parlamentam piekļūt eh, dokumentiem un demokrātiski tos pārbaudīt, abi šie fakti vai procesi ir nožēlojami, un es gribu paust uh, atbalstu demāršam no mūsu uh, re, referentu puses un jums, kā komitejas vadītājiem priekšsēdkungs. Un tātad neskatoties uz politiskām uh, domstarpībām, to atbalsta visas politiskās grupas, kas ir pārstāvēts Eiropas parlamentā. Uh, Eh, visi atbalstam mūsu referentu. Paldies. Paldies Alvāro kungam vārds. Paldies priekšsēd. Pavisam īsti, jo principā es pilnīgi piekrītu Koēljo kunga sacītam. Es domāju, ka ir svarīgi arī norādīt, ka kaut gan varbūt nav juridiski ko, uh, kopsakarības starp to, kas tiek prasīts no valsts, lai iestatos Schengen zonā un juridisko un policijas sadarbību, es nedomāju, ka vajadzētu šo saikni noliegt. Lūdzu, saprotiet man pareizi, es gribu, lai Bulgāri un nu Rumānija tiktu iekļaut Schengen zonā. Es zināju, ka tik līdz es to teikšu, bet lūdzu tagad nezvaniet uzreiz Puķinkungam. kungam. par šaubu par to nevar būt, bet me, mēs runājam par divām valstīm, kas korupcijas indeksā ir zemākas par Kubu. Vienīgā valsts, kas e ES27 ir sliktākā pozīcijā, ir Grieķija, un tas arī ir jautājums, protams, kas notiek tur, bet es domāju, vajadzētu norādīt to, ka Eiropas parlaments, Eiropas komisija un dalība valsts ir izdarījuši piedienu uz abām valstīm cīnīties pret korupciju, īpaši eh, tiesas, lietas sistēmas un policijas kontekstā, un es pārliecināts, ka viņi pieliek visus pūles un cenšas, bet ir tomēr saiknes ar šiem diviem jautājumiem. Tādēļ es saprotu arī tos, kuriem e, ir zināmas e, šaubas šajā brīdī. Tātad lūdzu nepārprotiet man, es pilnīgi piekrītu, ka šīm divām ES dalībvalstīm arī jau kļūst par šajām dalībvalstīm, bet neaizmirsīsim, kur tās atrodas korupcijas indeksā. Labi, tagad es domāju būtu vērts uzklausīt padomu. Vai atvainojiet, Ladfords kundze, jūs gribat kaut ko sacīt? Jā, man likās, ka es biju runātājs sarakstā. Tā piekrīt visiem pāriem, kas ir runājuši par dok piekļuvu dokumentiem, un es gribu pateikties Kārlasam, kā jau tik bieži, un norādīt, eh, cik vērtīgi ir viņa uh, pieredze, ka viņš atcerās, kāda ir bijusi mūsu pie, eh, eh, darba sadarbības pieredze agrāk. Eh, viņš ir komitejā strādājis jau ilgi un atcerās, kas ir noticis pirms daudziem gadiem. Nu, diezgan ievēru rības cienīgi, ka mēs esam tā kā akāpšies, pat uh, pasliktinājusies mūsu sadarbība ar padomu. Bet es domāju, ka svarīgi ir, lai mēs apkopojam šo uh, pieredzi uh, Eh, par sadarbības trūkumu ar padomu, vai tas ir par dokumentu piekļuvu vai par ko, varbūt ne tikai komitejas līmenī, bet uh, līdz parlamenta gadam uh, parlamentā kopā, lai prezidents Buzekts var to visu kopā uh, pacelt šo jautājumu, kas mums ir bijis pēc, post, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ar padomu kolēģis Alvāro norādīja, un es arī esmu to sacījusi kādā iepriekšējā debatē, ka juridiski Schengenes pirms iestāšanās vērtējumā nav iekļaut šie jautājumi, kas ir sadarbības uh, uh mehānismā, kas stājas spēkā Bulgārija un man ir 27. gadā, un man jāsaka žēl, ka tā Bet problēma ir tāda, ka šis mehānisms eh, netika eh, pielāgots eh, tai situācijai, ka mums bija bažas 2007. gadā un kā tagad izskanēja tika plānota viena jauno kandidātu izvērtēšanas procedūra, E, kurā tagad šādus aspektus nav iespējams ņemt vērā, bet vēl jo svarīgāk, ka jaunajā šeņens izvērtēšanas mehānismā gan tiktu iekļauti šādi jautājumi par pamatiesību, e, fizisko personu datu aizsardzību un arī uh, korupcijas un sliktas pārvaldības jautājumus, jo šo jomu nevar uh, atstumt no Schengenas jautājumiem. Fakts ir tāds, ka mēs esam tur, kur esam, attiecībā uz Schengenas pirms iestāšanās izvērtēšanas mehānismu un ne tikai ar uh, pieredzi, kas mums ir šodien, bet pat ne tikai, ne, vajadzēja varbūt savādāk runātājs saraksts uh, tika slēgts pirms vairākām minūtēm, bet tas atkal un atkal varās uh, vaļā. Lūdzi, izrādiet sadarbības gāru. Patiesībā par galveno jautājumu te nav nemaz strīdu, uh, tā kā es domāju, ka Papa Nikolau kungs labprāt uzklausīšu jūs, un tad vēl 30 sekundes Marinesko kungam, bet es domāju, ka būs vērts tiešām uzklausīt padomu. Lūdzu, Papa Nikolau kungs. Uh, Paldies priekšē, tikai īsts komentārs. Es, protams, arī atbalstu Koelju kungu sacīto. Un tiešām ir nepieciešama konkrēta kritērija, lai šajā jautājumā par iestāšanos Schengens zonā, un es domāju, ka Rumānija un Bulgārija tiks tur iekšā. Bet, kas attiec uz korupcijas indeksu, ne tikai Grieķija tajā uh, saņem sliktu vērtējumu un joprojām ir Schengens dalībvalsts. Eh, eh, tā kā lūdzu ne, nepiesauciet visu laiku Grieķiju, kad ir runa par Eiropas problēmu. Nu, tas ir tikai tāda atbilda Alvāro kungam. Un jūs, uh, Alvāro kunga, uh, pārteikšanos eh, labojāt. Tagad lūdzu uzklausīsim Manesko kungu. Ir eh, statistika, mēs nevaram to noliegt, bet eh, kāda vieta būtu jādod šai statistikai kritērijos par pieeju Schengenai vai nē, jo visas valstis ir šajā statistikā. Mēs runājam par pārbaudas mehānismu, bet uh, mēs eh, nevaram saistīt tieši šo mehānismu un Schengenes zonu. Alvaro kungs pieminēja eh, šo mehānismu, es viņam varu sniegt eh, informāciju, kas tagad ir pieejama Rumānijā, bet Alvaro kungs, es gribētu jūs lūgt izvairīties no tādas nepieņemams situācijas. Uh, ziņojumā, ka vienā sadaļā mēs runājam par augstām lietām, par tiesnešiem, par uh, tādām lietām, un otrā, uh, kādā citā nodaļā mēs runājam par korupciju. Yeah, Labi, tagad redzam Lohankungu. Lūdzu, Lohankungs, 30 sekundes. Cenšos slēgt runātāju sarakstu. Es uh, izteikšos ļoti īsi nav patiesa iemesla padomai atteikt mums pieeju šiem dokumentiem. Pilsoņi sagaida, ka viņiem skaidri pasaka, kas notiek un kāpēc. Tātad mums ir jāprasa tieši pieeja šiem dokumentiem, un mums ir uh, eh, jāuzstāja Buzeka kungam, lai viņš prasa padomēji nodrošināt šo pieeju, bet ja tas tiek atteikts, tad lai tas tiktu pamatots un šie dokumenti ir jāatslapeno. Līdz šim brīdim nebija šādi kritēriji visām uh, Eiropas valstīm, lai iestātos Schengen zonā, uh, un tagad ir kā ir jauni kritēriji. Jā, es atkārtoju, ka mēs, protams, to prasīsim no Liba komitejas puses, bet es gribētu atgādināt, ka vajadzētu uzklausīt tomēr padomu. Došu vārdu padomas pārstāvim. Jārnavi. Paldies, priekšsēd. Ungārijas prezidentūras vārā tagad es jums paskaidrošu situāciju visam īsi eh, par šo jautājumu ar dokumentu piekļuvu. Decembrī saņemām jūsu lūgumu un eh, to skatīja korapērs. 20. janvārī tika pieņemts lēmums Mm, tad mēs eh, vienā vēstulē jums paziņojām, kā mēs varam šo piekļuvu dokumentiem nodrošināt. Piedāvājam jums parasto procedūru un piekļuvu dokumentiem padomes telpās. E, referentam, ēnreferentiem. referentiem E, šī procedūra jūs neapmierināja, tāpēc mēs meklējām citas iespējas, piedāvājam jaunu procedūru, ko arī dzaņ jūs noraidījāt, norādot uz to, ka jūs dot priekšroku horizontālam risinājumam. Šo lūgumu respektējam, strādājam pie risinājuma. Vēlos jums arī paziņot, ka Ungārijas prezidentūra strādā pie plašāk risinājumu šai problēmai Un, lai to panāktu, nākam nedēļ notiks saskaņošanas starp abiem ģenerālsekretāriātiem uz Angla Ungārijas padomas prezidentūras iniciatīvas pamatu, un mēs esam optimistiski, ka jautājumu izdosies šādā veidā atrisināt. Mēs eh, pastāvīgas pūliņas pieliekam, lai rastu risinājumu. Paldies! Paldies! Libe komitejas vārdā. Paldies! Gribu pateikties padomus pārstāvēju par šo informāciju. Es kā priekšsēdis esmu ar Ungārijas uh, pastāvīgo pārstāvi runājis par šo jautājumu un vēlos jums darīt zinām, ka visi pūliņi, kurus Ungārijas prezidentūra izdara, e, tiek novērtēti ja vien tiks panāks mērķis. Proti, piedāvāt vai izstrādāt lojāls sadarbības schēmas starp parlamentu un padomu e, jautājumā par piekļuvu svarīgiem dokumentiem, kas ir nepieciešami lēmu pieņemšanai. Un tas ir, tam jābūt pamatotam risinājumam, e, ņemot vērā faktus un tiešām nepieciešamība tātad e, iegūt plašu informāciju, lai pieņemtu, izvērtētu situāciju un pieņemtu pamatot lēmumu. Tātad vēlreiz paldies Ungārijas prezidentūras par pūliņiem, bet ceram, ka izdosies arī panākt risinājumu. Saprotu, ka ir vienprātība par Koeljo kunga priešlikumu, kā referentu priešlikumu noteikt termiņu e, piekļuvēju dokumentiem, bet ar mērķi, lai arī ar konkrēto dokumentu mēs varētu uh, strādāt pēc iespējas drīz jau, lai neturpinātos šī situācija, ka piekļuvu dokumentiem nav nodrošināta. Dzirdējām Marnesku kungu. Un par termiņiem bet jo ātrāk, jo labāk, un es domāju, ka principā ir piekrišana, ko jau eh, kunga piedāvātiem grafikam. Vēl kādi komentāri, bet tad lūdzu pēdējie komentāri. Jā, tikai desmit sekundes pār padomus pārstāvs sacīto. Te nav runa par jautājumu, kas būtu risināms eh, institūciju ģenerāla sekretariātiem. Eh, šis, šos sekretariāts vada politiskie vadītāji, nevis viņi mūs aizstāv. Tāpēc šitas ir jānotiek, šī jautājuma jātiek risinātam prezidentu līmenī. Mums ir arī eh, savienības prezidents. Piekrīt, saka priekšsēdis. Tieši tādēļ prezidents Būzeks ticis aicināts uzņemties vadību Eiropas parlamenta, visa Eiropas parlamenta vārdā šajā jautājumā. Bet te nav runa tikai par šo dokumentu un par šo gadījumu, te runā par ko vairāk, tas ir principiāls jautājums, mēs to pastāvam, piekrītam visam. Kajo kungs, jūs vēl gribat ko sacīt? Jā, priekšsēd, trīs punkti. Pirmkārt, vēlas pasītrot nu pats sacīto. to un pateikties Ungārijas prezidentūrai par pūliņiem jautājumu risināšanā. Es tikos ar vēstnieku, eh, pa telefonu runāju valsts sekretāru, zinu, ka Ungārijas prezidentūra cenšas rast risinājumu, vēlu viņiem visu labāko. Viņi jau zina, kāda ir parlamenta nostāja, un es ceru, ka starp parlamentu un padomu viņiem izdosies rast labu risinājumu. Man jāsaka, ka par uh, to, kā notiek sadarbības starp institūcijām. Ļoti dīvaini, ka Ungārijas prezidentūru neinformēja uh, padoms uh, sekretariāts par risinājumu, ko mēs atradām pirms četriem gadiem, kad es viņiem par to stāstīju. Viņa atzinās, ka viņi sāk sarunas nezinot, ko padomu parlamentam piedāvāja pirms četriem gadiem. Un tu nu es nevaru saprast, kāpēc. Viņiem taču vajadzēja vismaz būt informētiem par šo informācijas piekļuvas līmeni, ko padomu nodrošināja parlamentam pirms četriem gadiem. Otrkārt, par nu pats sacīto. Viņi eh, teica, ka visiem dokumentiem jābūt publiski pieejamiem, baidos, ka nevar viņai piekrist šajā jautājumā. Daži nu, jautājumi ir saistīti par ar jautājumiem, kas attiec uz drošību pie robežām, un te ir zinām sensitīvi jautājumi, kas eh, atklāja eh, sistēmas tādu nestabilitātu un nebūtu prātīgi tos publicēt. Tāpēc es saprotu, ka daži ziņojumi varbūt ir jāpatur uh, slepenībā vai. Bet uh, deputātiem, parlamenta deputātiem gan ir jānodrošina tiem pieeja. Šeit šaubu nav. Mums vajadzētu vismaz saņemt tādu piekļuvu informāciju, kas bija pirms četriem gadiem, ne mazāk, drīzāk vairāk, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un ja es Sofiju pareizi nesapratu, tad, tad parasti es viņai piekrītu, bet šajā jautājumā es viņai nepiekrītu. Ja es Sofiju pārpratu, tad piedod Sofiju. Trešais un pēdējais, ko gribu teikt par Marinēšu kungu sacīto. Es saprotu, ja mēs izpildīsim visus priekšnoteikumus, lai būtu ziņojums pirms otrā māja, tad vajadzētu to arī darīt. Varam to darīt martā vai aprīlī, tik līdz būs priekšnoteikumi izpildīti, nav problēma. Mēs nesakām, ka tikai pēc otrā māja varēsim ziņojumu uh, uh, apstiprināt, bet uh, ja padome eh, mums dokumentu piekļuvu nenodrošinās, tad ilgāk par otro māju negaidīsim. To mēs sakam. Mums jānosaka termiņš, pēc kura mēs vairs negaidīsim ilgāk. Tāds bija mans priešlikums. Es domāju, par to varam vienoties. Paldies. Īdfeld kundze, precizēsiet? Jā, precizēšu. Ne jau viss detaļas ir jāpublicē, bet sabiedrībai ir tiesības zināt, kāda ir izmeklēšanas galvenie rezultāti vai izpētes galvenie rezultāti. Priekšsēdus. Es domāju, ka padomas pārstāve uh, pieņem zināšanai šo visu debatu un īpašu uh, Koeļo kunga galavārdu. Labi, tad varam pieķerties darbkārtības astotam punktam par uzbrukumiem informācijas sistēmām. un padomes pamatlēmumu atcelšanu. Referents ir mūsu kolēģa Monika Holmaiere. Tas ir punkts mūsu darba kārtībā, kas attiecas uz e, direktīvas priešlikumu par uzbrukumiem informācijas sistēmai, aizstājot padomas pamatlēmumu šajā jautājumā. Tekstā ir runa par kriminālu tiesisko likumdošanu, kas balstīta uz 83. Eiropas saimnes līgumu pantu komisija. Tagad mums sniegs situācijas sākotnēju prezentāciju, pēc tam būs debate, bet vispirms paš, pārpirmā būs mūsu referenta Homērs kundze. Danke. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit mums ir darīšana ar tēmatu, uh, kad mēs ejam visārā no zāles, tad, uh, ja, uh, tātad šie temati notiek darba kārtībā, tad uh, ar šo tematu mums nāksies uh, risināt, ja mūsu banku konti tiks uh, uzlausti. Uh, Mēs piedzīvojām šīs te Wikileaks debatas, to redzējām arī, ka kredītkāršu institūcijas tika skartas un bankas bija skartas, bija arī uh, plaši uzbrukumi lieliem uzņēmumiem, kas uh, nodrošina serverus. Uh, tad šī problēma parādījās, bet, lai vienkārši nosaukt vienu skaitli, uh, Manā dalībvalstī Vācijā mēnesī ir apmēram viens miljons jaunu trojas zirgu, kas uh, uzbrūk uh, kredīti institūcijām, un finanšu uh, kaitējums ir apmēram 20 miljoni gadā. Tas nozīmē, ka līdz šim sistēmas diezgan labi darbojas, bet 20 miljonu zaudējumu tomēr ir būtiski. Un jārēķinās ar to, ka tas uh, pieaugs vēl. Um, mums uh, ir jārēķinās, ka uzbrukumi versīsies vēl plašumā informācijas sistēmām. Es tāpēc ļoti atbalstu to, ka komisija piedāvā šeit priekšlikumu, jo ar šo direktīvu mēs varam uzrabot mūsu gatavību cīnīties pret kiberuzbrukumiem, uh, un um, mēs varam harmonizēt likumdošanu šajā jomā. Tā pašā laikā grib norādīt arī uz to, ka šī direktīva var būt tikai sākums. Mums ir jāveido piemērots Eiropas uh, juridiskais ietvars, kurā mums jāņem vērā arī nākotnē iespējamās problēmas. Viens piemērs varētu būt šī te um, mākoņu datorēšana, kā tas saucās cloud computing, bet arī kiberuzbrukumi valstīm, valsts iestēdām, valsts sistēmām. Un arī uzbrukumi, ko veic valstis, ko esam piedzīvojuši saistībā ar Ķīnu un Krieviju. Uh, Un jādomā arī par jautājumu, kā rīkoties um, attiecībā uz uzbrukumiem, uz um, uzbrukumiem Eiropas uzņēmiem no ārpuses. Ir daži jautājumi, kritiski punktis, uh, par kuriem gribētu diskutēt. Priekšsādātāja kungs, jūs tikko minējāt, ka līdz šim 80 43. Eh, pāns par eh, īpaši smagiem kriminālu noziegumiem bija, pama, bija uh, juridiskais pamats, bet mums vajadzētu varbūt padomāt arī par policijas sadarbību, jo tā būs nepieciešama šajā sektorā, tāpat kā tā ir nepieciešama citos sektoros. Un uh, man, man būtu prieks satikties ar ēnu referentiem un uh, labprāt sadarbošos arī ar komisiju. Paldies! Tagad uh, uzklausīsim komisiju. Jākops Boratīnskis no komisijas lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, ka devāt man vārdu. Tas tiešām ir eh, ļoti pozitīvi, ka mēs Liba komitejai varējām prezentēt uh, Uh, komisijas priekšlikumu par uzbrukumiem pret informācijas sistēmām, un to var skatīt kā vienu no pirmajiem soļiem, kurus komisija spēr, lai uh, ņemt vērā jauno realitāti, uh, ko uh, Lisabonas līguma 83. pāns rada. Un tas tiešām ir krimināla tiesība priekšlikums, kuru izsaka komisija, un kā jau to teica referents kundze, tas ir temats, kas uh, var skart mūs visus. Mēs uh, dzirdam par šādiem uzbrukumiem gandrīz katru dienu, arī vispārējos plašsaziņas līdzekļos. Internets bez šaubām ir kļuvis par uh, kritisku infrastruktūras daļu, daļu no mūsu ikdienas dzīves, un mēs aizvien vairāk no tā esam atkarīgi. Gan darbā, uzņēmē darbībā, uh, kā darba ņēmēji, bet lielā mērā arī privātajā dzīvē, ģimenes dzīvē un tā tālāk. Varam novērot, ka kiberuzbrukumi ir tāds pārobežu fenomens, kas plešas plašumā, nodrot kaitējumu gan ekonomikai, gan arī individuāliem pilsoņiem un tas ir tiešām pamatots uh, iemesls, kāpēc šeit ir vajadzīga kopīga rīdzi, rīcība Eiropas Savienības līmenī. Un redzam arī, kā kibernoziegumu uh, jautājums ir skatīts dažādos dokumentos, piemēram, Stokholmas programmā, bet uh, tas tagad ir identificēts arī kā viens no pieciem galvenajiem mērķiem drošības stratēģijā. Uh, Pagājušā gada novembrī komisija par to pieņēma paziņojumu. Ietekmes novērtējums tika veikts, un tur mēs sniedzam datus, parādot, kā šī problēma ir kļuvusi aizvien būtiskāk pēdējos gados. Mēs atsaucāmies uz iemesliem, kāpēc ir vērst, vērts šos jautājumus paskatīt nopietnāk. Tie bija uzbrukumi Igaunijā 2007. gadā un 2008. gadā bija uzbrukums Lietuvai, un pagājuši gadu arī bija gadījums, kas parāda, ka 103 valstīs ir bijuši uzbrukumi um, valsts iestādēm, arī vēstniecībām, un pēdējos mēnešos mēs uh, dzirdējām, ka um, ir jauns vīrus taksnet, kas bija vērsts pret uh, uzņēmumiem. Uh, Eiropols nesen nāca klajā ar savu pirmo draudu novērtējumu uh, attiecībā uz internetu organizēto noziedzību, un arī šis ziņojums apliecināja, ka noziedznieki nav tikai tādi entuziastiski hakeri, bet tās ir nopietnas organizētās noziedzības grupas, kas izmanto internetu un uh, botnetu. Eh, tātad botnet ir eh, tī, datoru tīkls, kas tiek izmantots uzbrukumu veikšanai. Tie parasti tiek izveidoti, izmantojot uh, upuru datorus, uzinstalējot tur um, uh, datoru programmas, un cilvēki parasti nezin, ka viņu datori tiek izmantot šādiem uzbrukumiem. Uh, Mēs arī balstāmies savos priekšlikumos uz ietvaru lēmumu, kas tika pieņemts 2005. gadā, un ņemam vērā arī lēmumu ieviešanas ziņojumu, kas tika pieņemts 2008. gadā. Tajā tika norādīts uz to, ka uh, šie te pieaugošie uh, uzbrukumi, ka tiek veiktas plašas uzbrukuma operācijas vienlaicīgi, uh, Uh, tas ir jauns fenomens. Un mūsu pieeja šajā virzienā ir um, tāda mērena, bet arī tāda precīza un mērtiecīga. Mēs nevēlamies tā būtiski mainīt uh, ietvaru, jo tur vajadzētu, ja ne starptautiskus, uz Eiropas pūliņus. Un uh, Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas padomas eh, pušu konference un uh, eh, eh, kiberuzbrukumu konvenciju būtu tā vieta, kur to risināt. Šeit mēs vēlamies risināt šo jauno plašo fenomenu, ka tiek notikti, nu, veikt uzbrukumu informācijas sistēmā, mēs to vēlamies risināt racionāli. Runājot par galvenajām atšķirībām no pamatlēmumu, kas tagad ir spēkā, pieminēšu vairākus punktus. Sestais pāns nelegālu pārtvēršanu min kā uh, kriminālu noziegumu. Tas balstās uz Eiropas padomas nosacījumiem un nos nodrošina saskaņotību ar konvenciju. Šī panta mērķis ir uh, aizsargātu datu pārraides privātumu un nodrošinātu konfidencialitāti un datu sistēmu neaizskaramību. Galvenais pants ir septītais pants, kurā tiek uh, kriminalizēta tādu instrumentu izmantošana, kā šie te botneti, ko es minēju, un dažādi citi instrumenti izmantošanu. Svarīgi šeit ir tas, ka netiek kriminalizēta tikai šo instrumentu lietošanu, bet arī turēšanu, pārdošanu un citas darbības, lai apzinātos, ka ir šis fenomens, ka ir šie specializētie noziedznieki, kas varbūt paši neveic šos uzbrukums informācijas sistēmām, bet kur specializējas uh, ražojot šo datoru programmatūru un to tad pārdot vai uh, ļauj izmantot, iznomājot uh, citām noziedzīgām grupām. 9. pantā Mūsu priekšlikums eh, runā par eh, kriminālo sodu apmēru. Un tur ir jāņem vērā draudi, kādus rada kibernoziegumi. Tas ir arī tāds politisks signāls, ka eh, šeit ir jāpievērš uzmanība un jāvēršas pret šādiem noziegumiem Eiropas līmenī, lai varētu sodīt cilvēkus par šādiem noziegumiem minimālie un maksimālie sodi. Um, tātad minimums tika palielināts no viena līdz diviem gadiem. Desmitajā pantā mēs iekļaujam divus uh, vainu uh, pastiprinošus apstākļus. Pirmkārt, tā ir situācija, ja dažādi Uh, nodarījumi, kas ir minēti 3. līdz 6. pāntā, tiek veikti izmantojot šos botnet tīklus. Un uh, šie botnet tīkli uh, ir tiešām plaši un tie tad skar ļoti lielu skaitu datoru. Otrkārt, otrajā vai nu pastiprinošie apstākļi ir tad, ja noziedznieki izmanto kāda cita identitāti, lai veiktu noziegumus un tādējādi apdraud šo te cilvēku, kur identitāte ir izmantota. To varētu saukt arī par identitātes zādzību, bet mēs šajā kontekstā uh, negribējām pieņemt likumdošanu par šo te daudz plašāko jautājumu, kas ir identitātes zādzība, bet eh, šo te, eh, šos apstākļus vienkārši minēt kā tādus, kas eh, ir saistīti ar kibernoziegumiem. 14. pantā ir vismaz varbūt daļai atbild uz referents pieminēto. Tā ir prasība uzlabot sadarbību starp uh, tiesību sargājošajām iestādēm dalībvalstīs, nosakot pienākumu sniegt uh, steidzamu atbildi astoņu stundu laikā, tādu steidzamu ātru palīdzības soli spērt. Un kontaktpunkti vēl līdz šim nedarbojas tik labi, kā tie varētu darboties. Un mēs ceram, ka šo situāciju varētu labot. Un visbeidzot, ļoti svarīgs punkts ir arī 15. punkta pāntā noteiktais pienākums, kas ir vērsts uz uh, tādas situācijas radīšanu, kurā mums būtu pieejami salīdzinām statikas, da statistikas dati par kibernoziegumiem Eiropas Savienībā. Nav šaubu, ka viens no vājajiem punktiem ir bijis tas, ka mums ir jābalstās tikai uz ASV datiem, kas e, patiesībā par kiber e, noziegumiem e, šie dati par Eiropu nav pietiekami. Un tagad mēs jau esam sākuši šo procesu uh, lai varētu nonākt pie uh, kopējiem indikatoriem un sākt datu vākšanu un klasifikāciju. Tie bija svarīgākie elementi šajā direktīvā. Mēs uh, labprāt sadarbosimies konstruktīvā veidā, diskutējot ar Eiropas parlamentu. Diskusijas padomē jau ir sākušās. Uh, es ceru, ka tās uh, novedīs pie pozitīva rezultāta, bet uh, Mēs tagad saskaramies ar situāciju, kurā dalībvalstu uh, daļa atzīst, ka ir jāmodernizē pastāvošie um, instrumenti. Te pašā laikā ir arī šīs tie tipiskās bažas, kad mēs runājam par kriminālu tiesībām, pastāv šīs bažas dalību valstīs par uh, sodu apmēru un par dažādām detaļām, par juridiskām definīcijām un tā tālāk un es ceru, ka parlaments atbalstīs šos jaunos elementus, ko mēs esam ieviesuši, kas eh, tik un tā jau tagad eh, tiek apspriesti intensīvi dalībvalstu starpā. Paldies! Paldies eh, komisija par šo prezentāciju. Tagad ir daži deputāti, kuri vēlas komentēt. Alvaro kungs, jūs pirmais. Un nav tanka, tas ir komisija. Paldies priekšēd. Paldies, ka komisija arī desmitajā gadā pēc tam, ka Eiropas padome savu ziņojumu par kibernoziegumiem e, prezentēja, arī kaut ko ir sākus darīt. Bija jau gan arī laiks. Un šo konstruktīvo dialogu, kur es piedalos no savas politiskās grupas, atbalstot Holmēras kundas darbu, cerams, varēsim dot konstruktīvu uh, e, e, devumu. Bet jāuzdod, vai šeit ir pareizā pieeja izvēlēt. Ir jau jauki eh, kriminālu uh, likuma pāntus uh, citēt, bet kādu, kurš botnē Krimā uh, darbin, um, tas varbūt neinteresēs. Un lielākā daļa dalībvalsts tā vai tā jau krimināla likumos ir kibernozieguma pāns um, ehm, iekļauši. Tas mums neko nelīdz, ja noziedznieks ir ārpus valsts un ja viņš uh, Eh, veselu valsti um, var eh, paralizēt, eh, tad sodu paaugstināšana no vienas diviem gadiem neko ne, nemainīs, arī tā kā tas bija Gaunijas gadījumā. Ja šie cilvēki tiek noķerti, tad viņi izceļo, viņiem neinteresē, vai tad sodmērs ir gads vai divi. Tātad šo kriminalistisko diskusiju labprāt varam vest. Es esmu tā kā liels ēs krimināltiesību draugs, bet šajā gadījumā tas mums neko nedos. Otra problēma ir laikam tāda, ka, ka mēs nedrīkstam uz informācijas sistēmu droši braudzīties tikai tā, kā tas uh, izskanēja, ka bija šie Wikileaks atbalstītāji, uh, kas tad ASV valdības uh, servers. Uh, uh nobloķē un tam līdzīgi, bet šeit nav skaidri uzbruk, eh, eh, eh, skaidri draugi un skaidri pretinieki. Vairāk šī uzbrukums vad, vadīja valdības ārpus Eiropas Savienības. Tātad šī uzbrucēja var būt hekera organizētā noziedzība, bet arī citreiz valsts un iestādes, kas piedalās šādos uzbrukumos atkarībā no konkrētās situācijas un gadījuma. Man vairāk interesē, kā mēs varam profilaktiski strādāt šādos gadījumos ļoti jauki, ka mēs eh, izdarām pūliņus attiecībā uz datu drošību eh, un to aizsardzību. Es esmu pirmais, kas tur iesaistās. Viss ļoti jauki, bet kā mēs to pre eh, preventīvi varam rīkoties stuksnet, tik nu pat piesaukts. Tas noteikti ir īpašs gadījums. Nav neviens tik brīnišķīgs uh, skrits, uh, tas jāsaka arī ar skaudību, kā stuksnet. Tie, kas šo vīrusu analizē, 5-6 gadus ar lieliem līdzekļiem ir droši vien strāžu pie tā, un šis vīrus, starp citu, fiziski tika ieperināts, kāds bija Irānas eh, šajā eh, kodolu elementu eh, ehm, pārstrādes iekārtā vai rūpnīcā, un tur fiziski to ie, ie, ieperināja. Tātad kā ar citiem sistēmām, ar mobīlu uh, eh, tīkliem, ar, ar uh, citiem telefonu tīkliem. Tas man šeit pietrūk šajā priekšlikumā. Un te ir jautājums par to, kā mēs varam Eiropā saprātīgi sadarboties, kā mēs varam NIS iekļaut eh, šo sistēmu. Arī tagad pārstrādā mums ir Eiropas informācijas sistēmas tīkls, kā mēs varam NATO sistēmu iekļaut NATO ir sava pieredze attiecībos uzbrukumiem, jo viņi e, Igaunijā arī palīdzējuši šai valstī e, piecelties atkal kājām. Secinājums ir tāds, e, informācijas sistēma drošība skār fiziski virtuālus aspektus un aizsardzībai jābūt ne tikai pret noziedzniekiem, bet arī pret iespējamām iestādēm, kas sadarbojas šādos uzbrukumos un to radīšanai sadarbības starp dalībvalstīm, tas viss ļoti aug, bet datu apmaiņa tas mums neko nepalīdz. Pirms vairākiem gadiem bija paziņo, komisijas paziņojums par interoperabilitātes jautājumu, ka tas būs atrisināts, tad mēs varēsim arī komunicēt viens ar otru. Datu apmaiņa neko nelīdz, ja viens saprot A un otrs B. E, Tāpēc, eh, kas attiec uz represīviem pasauliem, tas, protams, viss ir svarīgi, arī datu aizsardzības jautājumi, bet fiziskā un eh, virtuālā informācijas sistēma integritāte ir uh, A un O, ja mēs vēršamies pret kibernozīmumu. Ja jūs runājat ar ekspertiem, tad nav tā, ka viņi diskutētu par to, vai Eiropai uzbruks vecviešu informācijas sistēmas, bet uh, tikai kad. Un neviena iestāde dalībvalstī nevienā nevar pateikt, ka. Uh, uh, viņas bankas sektors, enerģijas sektors būtu pilnībā droši aizsargāts no šādiem uzbrukumiem. Desmit gadi pagājuši, kopš Eiropa padomi ir e, domājusi labāk e, tagad nekā nekad, bet nu tad e, darīsim to arī pamatīgi un pareizi. Paldies, tagad Fosa kungs. Paldies. Um, arī es uzskatu, ka tā ir laba pieeja, ka mēs tagad ar kibernoziegumiem un kiber kariem vairāk pievēršamies, tas ir svarīgi, piekrīt iepriekšiem runātājiem, bet mums ir jāņem vērā divas lietas. Viens ir krimināltiesiskais aspekts, pa ko mēs šeit runājam, bet eh, arī eh, runa ir par aizsardzību vispār pret šādiem uzbrukumiem drošību. Un te es domāju, mums tiešām ir vairāk profilaktiskā ziņā jādara. Šajā jomā Un ņemot vērā, ka internets ir globāls instrumentārijs, mums nav citas izvēles, kā uh, arī šajā sistēmā uh, izveidot tīklus, kāda līdz šim nav un saiknes. Vēl viena piebilda neliela. Man šķiet, uh, raugoties uz nākotni svarīgi, ne tikai attiecībā uz juridisko Eh, aspektu, ka definīciju mēs cenšamies precizēt starp kibernoziegumiem un kiberkaru, eh, jo phishing vai mobbing tā ir cita kategorija tomēr nekā uzbrukumi infrastruktūrām, valstīm, banku sistēmām, finanšu tirgiem. Tādēļ es uzskatu, ka mums to vajadzētu arī definēt īpaši ņemot vērā, ka NATO savā jaunajā koncepcijā arī e, kiberkārterminu e, sauc vārdā, e, kas ietver arī uzbrukums banku sistēmām vai tam līdzīgi. Tātad tas varbūt ļaut mums arī e, precīzāk saprast, pa ko mēs runājam. Paldies, Mulderkungs! Paldies, priekšsēd, runāšu ļoti īsi, var tikai komisiju pamudināt virzīt priekšlikumus uz priekšu Eh, šeit ir runa par nopietniem draudiem, kā mums jābūt gataviem. Vienīgais ir tāds, ka neesmu pārāk optimistisks. Ja jūs šodien pērciet datoru vai jaunu klēpdatoru pēc gada, tas jau ir pilnīgi nocojis, jo attīstība ir, ir tik strauja. Um, un tātad cik bieži būs noteikumi jāmaina? vai te ir kaut kāds pastaigs mehānisms, mm, kā mēs turēsim līdzi eh, notikumu strauja attīstībai. Jā, ļoti kodolīgi. Un tagad eh, dosim atkal vārdu mūsu referentē Holmairs kundzei. Eh, Sisnīgi pateicos komisijai par viņas skatījumu prezentāciju, kā ar viņas plānu prezentāciju, arī pateicos uh, saviem ēnu referentiem par visu šī jautājuma plašā spektra prezentāciju. Nu jā, es padomāju par lidmašīnām, uh, uh, vilcienu, trasēm, metro sistēmā mēs šodien esam tik ļoti atkarīgi no tīkliem, mēs par to īsti neapzināmies, bet katru dienu tos izmantojam. Tiešām ar tiem saskarāmies visās dzīves jomās un tādēļ šī mesla dēļ, eh, kuru minēja Aleksandrs Alvaro attiecībā uz profilaktiskiem pasākumiem, es gribētu arī septītā pānta jautājumu pār eh, nodarījuma rīkiem, uh, piesaukt. Šeit ir runa par to, ka ja ražošanu, pārdošanu e, vai cita veida šādu instrumentu e, nodošanu e, personas rīcībā, citu personu rīcībā noziegumu izdarīšanai, par to te runa. Modernās sistēmās, kāda tā ir, piemēram, Tālinā vai kādas ir bankās, ir arī test sistēmas, viņiem vispirms jāpieprasa atļauja, lai, lai viņi drīkst testēt. Un tad viss patiesībā jau ir noticis, parasti jau pa vēlu vilciens aizgājis, tātad par šo punktu mums jādomā, tas ir pareizi, jo tad eh, mums tie, eh, tos, kurus mēs eh, gribam, mēs padaram kriminālu sodāms, kas veic šos testus, lai mūs aizsargātu. Tātad tie, kas jau diezgan efektīvi strādā, mēs nedrīkstētu viņas traucēt viņu darbā, drīzāk mums viņas būtu jāatbalsta un arī ir jāpievērš uzmanību jautājumam, kā jau esošas institūcijas, kas ļoti efektīvi strādā ar informācijas sistēmu aizsardzību un šos jautājumus pēta, e, cieši sadarbojoties ar, e, ar valsts iestādēm, kā e, mēs tos varētu labāk satīklot jo eh, tas mums dotu būtiski iegūmu drošības ziņā. Eh, viss šīs diskusijas vēl nāksies turpināt, mēs esam tikai pašā procesa sākumā, arī komisija to apzinās, itin labi, un Neapšaubām mēs piesaistīsim savā darbā arī daudz ārējos eksperts, eh, diskusijas būs interesants, priecājos, ka varēšu tajos piedalīties. Drīzumā notiks arī sanāksme ar ēnu referentiem, kurā mēs jau noteiksim grafiku, gan laika, gan saturisko, un eh, komisiju gribam arī atbalstīt, protams, viņas centienos šo tiesisko ietvaru pēc iespējas pilnīgāk radīt. Holmēras kundze, saka priekšsēdus Ja citu komentāru nav, pat laban, varbūt varam uzklausīt komisijas pārstāvja reakciju. Lūdzu, dod jums atkal vārdu. Paldies priekšsēdi. Mēs laikam esam dzirdējuši vairākus komentārus no parlamenta deputātiem, kas tiešām attiec uz šo jautājumu kā varam eh, risināt kibernoziegumu problēmu, un neapšaubām man šīs dienas prezentācijas skāra krimināltiesisko jautājumu, bet politikas eh, soļi būtu spēram eh, vēl daudz, un arī no komisijas puses tātad krimināla tiesības krimināla, ir tikai viens no instrumentiem, kā cīnīties ar šo problēmu. Eh, grib īsti pieminēt ļoti intensīvo preventīvo darbu, kas ir vērsts uz pilsoņu uh, informēšanu visā Eiropā uh, eh, pār iespējām aizsargāties pret uh, kiberuzbrukumu riskiem. Ļoti būtiski darba veids iekšlietu ģenerāldirektorāts kopā ar Eiropolu par aizsardzības pasākumu spektru Spānijas prezidentūras laikā. Eh, tas tika apspriests eh, Eiropas kibernozīguma centra izveidēja, pat labam notiek, eh, tiek pētīts, vai tādu būtu vērts radīt. ISA koordinē dalību valstu pūliņus, būtiskās infrastruktūras aizsardzībai tehnoloģiju jomā. Tātad viss šis kopā mums tikai var dot kaut kādu pārliecību par to, ka mūsu risinājumi varētu būt efektīvi Bet eh, paldies par visu jūsu sacīto, kas būtu ņemams vērā attiecībā uz šo direktīvu, kas ir galvenokārt, tad vēlreiz atkārtoju, krimināli tiesiski uh, klauzulas šajomā. Viena uh, eh, lieta, ko vēl noteikti gribu piebilst, ir, ka mēs uh, ikdienas varunā, valodā runājam par kibernoziegumiem divās nozīmēs. Viens, kas atspoguļojas arī direktīvā, ir šis šaurais jēdziens, šaurā jēdziena izpratne. Tie ir kibernoziegumi, kas uh, tikai un vienīgi uh, tiešsaitnes, eh, eh, tiešsaitne var tik izdarīt, eh, nebija botnet pirms internetu izdomāšanas, bet runājot par phishingu un krāpšanu, tie ir tā sakot, ka tradicionāli nozīgumi, kurus mūsdienās internets padara vieglāks, piemēram, slavenais Niģērijas māns darbojās gadiem ilgi, uh, tās bija vēstules, uh, skaits uh, pieauga eksponenciāli, bet tas nav šaurākā izpratnē kibernoziegums, kā to definē šī direktīva. Un direktīva uh, arī dod iespēju testēt drošības sistēmas. Uh, Konkrēt, eh, eh, konkrētas rīcības ir sodāmas, ja eh, tās tiek neautorizēta bez tiesībām izdarīts. Protams, drošības, datordrošības uzņēmumiem ir tiesības testēt. Paldies, es ceru, ka varēju vēl sniegt vērtīgu precizējumu. Paldies Bratīnska kungam par šo galvārdu. Es domāju, ka pat labam arī e, mēs varēsim šo, šī jautājuma izskatīšanu tad slēgt. Un tagad pievērsīsimies devītam darba kārtības punktam. Tas laikam ir pēdējais uh, saturiskais jautājums, kas mums šo pēcpazīstams skatāms. Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem. Uzklausīsim referentu e, Vimu Fandekampu kungu, bet viņa vietā laikam dzirdēsim Fosa kungu. Un te ir runa par atzinumu uh, projektu jautājumā par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem. Iniciatīva ir no IMCO komitejas. Šī komiteja uh, gatavo pašu iniciatīvas ziņojumu par uh, komisijas paziņojumu par vienotā tirgus aktu. Uh, augsti konkrēti spējai eh, sociāla tirgus ekonomikai, kas skār 50% nemazāk mūsu darījums. Un uh, Mēģis tātad ir izvirzīts Eiropieši, lai būtu akal vienotā tirgus centrā. Uzklausīsim tātad Fosa kunga referenta vārdā. Viņš mums prezentēs atzinumu projektu un tad būs vēl dažas minūtes diskusijām. Lūdzu, vārds Fosa kungam. Paldies! Vispirms gribētu atvainoties viena Vandekampa vietā. Viņam, diemžēl, ir citas svarīgas tikšanās, un tāpēc viņš nevar šeit būt klāt. Uh, bet viņam ļoti žēl, un tāpēc viņš man lūdza viņa vārdā stādīt priekšā saziņojumu. Šis ziņojuma projekts jums jau arī ir pieejams, tajā ir eh, pieci punkti, un eh, tur ir runa par eh, atbildīgās komitejas, tātad mēs lūdzam atbildīgo komiteju mūsu priekšlikumus iestrādāt galīgajā pozīcijā. Un mēs mūsu komitejā, protams, pozitīvi vērtējam to, ka tiek eh, pieņemts paziņojums par vienoto tirgu. Tomēr mēs izsakām nožēlu, ka šo te eh, likumdošanas aktu ieviešana dalība valstīs eh, notiek ļoti sadrumstaloti. Un tāpēc mēs lūdzam, lai dalība valstis varbūt šo īstenošanas procesu pātrinātu. Otrkārt, mēs prasām, lai Eiropas pilsoņi tiktu labāk iesaistīti šajā te sarežģītajā procedūrā, tirgus veidošanā. Mēs prasām arī dalību valstis ieviest, jeb transponēt ātrāk šo direktīvu, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumu uh, Eh, direktīvu, vispārējais interesu pakalpojumu direktīvu. Un ceturtajā punktā mēs eh, paužam mūsu viedokli, ka ir eh, nepieciešams izvērtēt to, kā notiek visu likumdošanas aktu ieviešana attiecībā uz vienoto tirgu. Un uh, varētu tad eh, pēc tam varbūt secināt, ka tas ir jāveic ātrāk. Un piektajā punktā mēs uzsveram to, ka jāņem vērā, ka augsti kvalificētu migrantu vai sezonālo darba spēku ieceļošana Eiropas Savienībā var nākt par labu Eiropas ekonomikai, un tāpēc mēs aicinām komisiju uh, spērt šeit tālākus attīstības soļus attiecībā uz imigrācijas un patvērumu politiku un arī attiecībā uz šīm te grupām, kuras uh, vienlaicīgi uzlabo um, uh, migrācijas pārvaldību uz Eiropas Savienības ārējām robežām un novērš nelegālo imigrāciju. Tādi ir mūsu priekšlikumi. Šajā te atzinumā es uh, lūgtu kolēģus uh, izteikt savu viedokli. To mēs tad arī ņemsim vērā. Paldies. Thank you, Mr. Foss. Now. Paldies, Fossa kungs. Tagad varbūt mēs varētu uzklausīt komisijas pārstāvu Beržē kundzi. Vai jūs vēlaties izteikties komisijas vārdā? Vai viņi ir klāt? Yes. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, eh, tikai daži procedurāli atgādinājumi par to, ko komisija sagaida konkrēti šī temata sakarā, ko norādīja Barņiekungs. Komisija ir piedāvājusi šo tekstu um, Eh, debatēm, kas tiks atvērts līdz 28. februārim. Nākamajā feb nedēļā, 8. februārī, komisijas sākā Šarlemaņa, tiks organizētas eh, debates, un mēs cieši sadarbojamies ar iekšējā tirgus komiteju un mēģinam maksimāli uzturēt um, E, kontaktus ar visām komitejām, kuras vēlas sniegt atzinumu. Šobrīd mums vis, vissvarīgākais ir veidot dialogu par e, pasākumu prioritātēm, lai varētu vislabākajā veidā sagatavot galīgo tekstu vienotā tirgus e, aktam, ko komisāru kolēģi pieņems pavasarī. Paldies! Paldies, Veržērkundze! Un uh, Vai kāds vēl no atlikušajiem mohikāņiem Libe komitejā gribētu izteikties, Mulderkungs? Es domāju, ka mohikānim vismaz kaut kas būtu jāsaka. Un runājot par šo nozari, un es strādāju pie pakalpojumiem, un pirms pāris gadiem bija Bolkinšteina priekšlikums padarīt pakalpojumu nozari eiropeiskāko. Un es domāju, varbūt vajadzētu mudināt komisiju strādāt vairāk šajā jomā, jo, manuprāt, mums ir lielāka uzmanība jāpievērš šai nozarei un vairāk jāpētī šis punkts. Mulder. Paldies, Mulderkungs. Ja vairāk eh, komentāru nav, varbūt Foskungs gribētu sniegt gala viedokli. Äh, Paldies par ieteikumiem, Mulderkungs. Äh, varbūt, ka tiešām šo punktu vajadzētu tad vairāk uzsvērt. Protams, jūs nedrīkstat äh, aizmirst, ka tas ir pēdiņās tikai atzinums par ziņojumu kuru tad uh, cita komiteja sastāda. Un man jau liekas, ja es pareizi saprotu šo jautājumu, tad uh, šī te koncentrēšanās uz jūsu pieminēto jautājumu jau um, šajā atbildīgajā komitejā jau viņi pievērš šiem jautājumiem koncentrētā veidā. Thank you. Paldies. Paldies, Fosakungs. Komisija neko negrib piebilst. Ļoti labi, paldies. Tātad mēs redzam, ka mums ir tikai dažādi jautājumi. Desmitais punkts jāizskata, bet mums ir bijuši ļoti daudz jautājumu nedēļas laikā. Gribu tikai norādīt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts trešdien, 9. februārī, 2012. Balsojums Lībe komitejā notiks 28. februārī un balsojums IMCO komitejā ir paredzēts 7. martā tieši par šo te vienotā tirgus eh, atzinumu, par kuru mēs šodien runājām. Vai Foskungs grib kaut ko piebilst? Jā, priekšsādātāji, runājot par tām eh, dienām, šos datums, ko mēs tagad nosakām, gribētu gan 14. gan 17 februāru, gan 17. martu pieminēt mūsu politiskās grupas vārdā. Protams, ka es saprotu, ka ir sarežģīti sastādīt eh, laika grafiku. No otras puses, mēs, kā deputāti, visu savu darbu plānošanu sastādām jau iespējams laicīgi, pēc iespējas laicīgāk, un pēc tam ir sarežģīti mm, kaut ko mainīt un gribētu arī iebilst pret to, ka mēs aizvien vairāk pārējam uz sēžu noturēšanu Strasbūrā. Mums tomēr vajadzētu koncentrēties uz darbu Briselē. Un, ja es raugos uz 17. mārtu, tad mums pēcpusdienā noteikti būs uh, līdzīgi daudz deputātu zālē, ja nemaldos, trīs deputāti mēs šeit esam. Un uh, tā kā šie temati ir būtiski, nebūtu saprātīgi noteikt uh, sēdes tādos laikos, kad praktiski vairs nekā diskusija nenotiek. Jā, varbūt, ka ir ērtāk diskutēt, ja ir mazāk deputātu, un tomēr man liekas, ka šie temati ir tomēr diezgan svarīgi. Uh, pārāk svarīgi, lai tos apspriestu laikā, kad ir ļoti maz deputātu zālē. Es saprotu, Falsa kungs, es arī esmu nobežījies par eh, to, ka mums ir pārslogota darba kārtība Liba komitejai. Tāda ir mūsu darba slodze. Mums šonedēļ bija trīs sēdes, un eh, mēs esam vienīgā eh, vienīgā komiteja, kurai regulāri ir ārkārtas sēdes un arī sēdes Strasbūrā. Mēs to esam pamanījuši. Mums ir problēma ar mūsu darba uh, slodzi. Es saprotu, ka jūs to sakāt eh, Dekampa kunga vārdā un tautas partijas grupas vārdā, bet uh, mums ir. Bet mums ir problēmas ar laika grafiku. Un tāpēc būs jāizvēlas rakstisks atbildes. Ir imko komitejas sēde 7. martā, tas nozīmē, ka pēdējā iespēja mums nobalsot par atzinumu ir lai viņi varētu izmantot šo atzinumu šajā pašiniciatīvas ziņojumā, kuru sastādījumu ko komiteja, tas būs 28. februārs, tā ir pēdējā iespēja. Un tāpēc arī mums šādu datumu ir jāparedz bet mēs eh, rakstiski atbildēsim par datumiem. Vēlreiz eh, gribētu atgādināt, ka mums eh, bija smaga nedēļa, citi jautājumi nav jāizskata. Atgādināšu tikai, ka nākamo sēžu datumu ir sakojuši 14. februārī no 19.15 līdz 21. Strasbūrā. Un atkal plenāra sēdes laikā mums būs sanāksme 28. februāris no 15. līdz 18.30. Tas ir no 3 līdz pusseptiņiem pēcpusdienā Briselē. Tā ir papildu sanāksme, kas vēl nav apstiprināta. 16. martā no 3 pēcpusdienā līdz pusseptiņiem Briselē un 17. martā no 9. rītā līdz 12.30 un no 3. pēcpusdienā līdz pusseptiņiem. Arī šī sēde notiks Briselē. Tas arī viss šodien. Paldies par darbu. Paldies eh, pēdējiem palicējiem. Sipels kundzei un Falsa kungam un visiem jauku nedēļas nogalu. <laughs>